In, uh, in... Godātie kolēģi, lūdzu apsēžieties, tūlīt sāks. Then, so after I say who is rapporteur, then you chair all the debate. Yeah? Okay, so let me open the joint. Labi, godātie kolēģi, tagad eh, sāksim mūsu komitejas un budžeta komitejas kopīgo sanāksmi. Sanāksme sākas eh, šodien un turpināsies rīt pulkstens 11. Pirmais darba kārtības punkts kopīgajā sanāksmē ir darba kārtības pieņemšana. Priekšsēdētāji paziņojumos man nav nekas sakāms, un līdz ar to pārējām pie pirmā reālā darba kārtības punkta izskatīšanas, un tas ir Eiropas monetārā fonda dibināšana. Un tas ir Pedro Silvija Pereira no S&D un Mankas kungs no S&D, kurš pārstāv budžu komiteju, un tagad uh, došu vadības grožus manam kolēģim. Jā, paldies, es tad pārņemšu sanāksmes vadīšanu un diskusiju vadīšanu. Laiks mums ir līdz pusdien 19. Tā kā nepilnas 45 minūtes. Ķersimies uzreiz klāt. Dodu vārdu abiem referentiem vispirms. Manā sarakstā ir Pedro Silva Pereira kā pirmais. Lūdzu, Pedro, vārds tev. Thank you, Shā. Paldies, priekšsēdētāj kungs, godātie kolēģi. Vispirms es vēlētos pateikties Vladimiram Maņkas kungam, kas ir līdzreferents. Mums bija ļoti auglīga eh, sadarbība šā ziņojuma uzmetuma sagatavošanā par Eiropas stabilitātes mehānismu reformu un arī par Eiropas monetāro fondu. Kā jau zināms, tā saucamā Eiropas monetārā fonda izveidas ideja nav jauna. Par to intensīvi tapas diskutēts pēdējos gados, īpaši raugoties to reformu gaismā, ko ir piedzīvojusi Eiropas monetārā savienība. Tas ir komisijas priekšlikums, ko tā sagatavoja pagājušā gada decembrī, tātad par Eiropas monetārā fonda izveidi. Un uh, ideja ir apsveicama, Protams, ideja ir jāpapildina ar diskusijām arī parlamentā, un tomēr mēs nedrīkstam neņemt vērā pagautnē pieļautās kļūdas, mums ir jāmācās no finanšu krīzes, un mums ir jārada tādi instrumenti, kas varētu atbalstīt dalību valsts nepieciešamības un krīzes gadījumā jo tādējādi mēs varētu stiprināt mūsu ekonomiku kā simetrisku, tā asimetrisku triecienu gadījumā. Tas viss ir ierakstīts mūsu ziņojumā, proti, ka Eiropas finanšu stabilitātes eh, instrumentu izveidu un Eiropas stabilitātes mehānisms ņemot vērā to, ka tam ir ļoti pretrunīga starpvaldību eh, raksturs, mēs uzskatām, ka šis Eiropas Savienības krīzes mehānisms eh, būtu atbilstīgais instruments, lai palīdzētu dalību valstīm. Bet runājot par ESM reformu, tad esam pārliecināti, ka parlamentam arī ir jādod artava šajās diskusijās. Ziņojums, kuru prezentējam šodien, ir pietiekami ambiciozs, tomēr mēs pieturējāmies pie pragmatiska stila. Ņemam vērā patreizējo politisko ainavu un raugāmies nākotnē. Tieši šā iemesla dēļ mēs balstījām savu ziņojumu uz divu etapu pieeju. Tātad taustām rezultāti īslaidzīgā periodā, bet arī vidustermiņā un garākā termiņā parlamenta prioritātēm ir jābūt skaidri noteiktām. Parlaments, un tas ir ierakstīts mūsu priekšlikumā, uzskata, ka šai nākotnes institūcijai ir jātiek atrunātai likumā, par to jau vairāk kārt runāts. Vienlaicīgi mēs vēlamies nodrošināt arī to, lai monetārās funkcijas būtu tikai un vienīgi Eiropas centrālās bankas kompetencē. Un tomēr mēs vēlamies nomainīt institūcijas nosaukumu. Un tā vietā, lai šo jaunu iedibināto fondu saukt par Eiropas monetāro fondu, mēs vēlamies to pārdēvēt par Eiropas stabilitātes fondu. Uzskatām, ka šāds nosaukums vairāk atbilst fonda būtībai un tādējādi ļaus izvairīties no kompetenšu nesaprašanās, proti monetārā funkcija ir Eiropas centrālajai banka bankai un stabilitātes funkcija šeit. E, banku savienības stiprināšanā arī esam iekļāvuši vairākas idejas, proti šis Eiropas stabilitātes fonds tur varētu dot savu ieguldījumu. Protams, nekavējoties ir jāpabeidz Eiropas depozītu garantijas schēma, un tas jau arī ir banku, savienības banku sektoru um, redzeslokā. Uzskatām, ka tam būtu jāsāk darboties pēc iespējas ātrāk. Nākamais, lai ESM nekļūtu tikai un vienīgi par banku glābēju riņķi, mēs uzskatām, ka šī in jauniedibinātās institūcijas galvenajam uzdevumam ir jābūt atbalstam dalību valstīm, ja tām šāda atbalst, ja šāds atbalsts būs nepieciešams nopietni ekonomisko satricinājumu gadījumā. Nevajadzētu būt eh, funkciju vai kompetenci dubultošanai starp Eiropas, eh, starp ESM un fiskālo uzraudzību, ko jau šobrīd nodrošina Eiropas komisija. Un visbeidzot, prieksēdētāja kungs, mēs uzskatām, ka īslaicīgi raugoties būtu jānodrošina attiecību uzlabošana starp Eiropas stabilitātes mehānismu un parlamentu. Tādējādi uzlabojot stabilitātes mehānismu darbības, demokrātisku uzraudzību un leģitimitāti. Arī e, saikne starp PSM e un parlamentu būtu vēlama. Tas veicinātu starp institucionālo sadarbību Eirozonas ekonomiskajai uzraudzībai. Tie ir priekšlikumi, visi apkopoti mūsu ziņojumā, un tagad ar lielu interesi uzklausīšu kolēģu teikto. Jo ceru, ka parlamenta ieguldījums šajās diskusijās, kas ir ļoti aktuāls šobrīd, būs būtisks. Tātad Eiropas monetārais fonds tam būs dzīvot. Paldies. Tagad vārds eh, referents budžetu komitejā Mankas kungs. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa povedať... Paldies, prieksēdētāj kungs. Es vēlētos pateikties eh, manam kolēģim, vēlētos pateikties eh, manam kolēģim Pedro Ferreira par eh, savu sadarbību, jo viņš ļoti veiksmīgi ir apkopojis to, ko es vēlējos teikt. Slovākijā, manā valstī, Eiropas stabilitātes fonds brīdī, kad eh, valdība neatbalsta ideju atbalstīt Grieķiju, un tagad ir izrādījies, ka ja nebūtu izveidot šis mehānisms starp valdību līmenī, Slovākijas ekonomika būtu nonākusi lielās grūtībās. Un eh, spēcīga eirozona ir pamatu pamats un balsts ne tikai eirozonas uh, locekļiem, bet mums visiem. Mums visiem ir jāmācās, ka kopīgā cīņā mēs esam stiprāki. Un, ja mēs darbojamies visi kopā, tad tas darbojas pret populismu. Mēs iesaistamies par spēcīgāku sadarbību Eiropā, ciešāku sadarbību par eh, Eiropas monetārā fonda radīšanu no budžeta viedokļa raugoties. Patreizējais eh, stabilitātes mehānisms. Tajā ir iekļauts Eirozonas valstis, un ar jaunā fonda izveidi mēs vēlamies nosekt eh, jau kāda veida izmaksas vai zaudējumus šis fonds tiktu finansēts atsevišķi, tātad tam būtu atsevišķi budžeta postenis vai kā to varētu nosaukt. Un, ja fonds būs saistīts ar daudzgadu budžeta pieņemšanu, tad tam nebūs lielas jēgas. Un arī revīzijas palāte ir skaidri pateikusi, ka eh, fonds tiks eh, iedarbināts tikai ārkārtas apstākļos, un revīzijas palāta to atbalsta. Šeit jau izskanēja, ka e, patreizējais mehānisms un jaunais mehānisms netiks finansēti no Eiropas Savienības budžeta, bet gan no dalību valstu budžeta. Mums tas ir izšķirīgi svarīgi. Tas nozīmē, ka e, budžeta noteikumu, noteikumi neatieksies uz šo fondu. Un e, tātad šī fonda nodibināšanai būs atsevišķi noteikumi. Es uzskatu, ka ar ievadvārdiem tagad pietiks, ar interesi uzklausīšu kolēģu teikto. Paldies! Vielen Dank. Paldies! Tālāk uzklausīsim ēnu referentus. Vispirms Eiropas Tautas partijas vārdā, ekonomikas eh, komitejas vārdā Vandana Kendelārā kungs. Ja iespējams, aicinātu iekļauties divās minūtēs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. E, darīšu visu, kas manos spēkos, lai runātu pēc iespējas ātrāk un pateiktu visu to, ko gribu pateikt. Tātad svarīgi, lai šis fonds tiešām kļūtu par monetāru fondu, lai tas tiešām varētu darboties pretim to spekulantu uzbrukumiem, kas vēlas sagraut dalību valstu finanses. Vēlētos pieminēt piecas lietas. No EPP rakurs raugoties ir svarīgi, lai ESM darbotos kā e, profilaktiski. Protams, e, tam ir jābūt arī kā ekonomiskam atbalstam tām dalību valstīm, kas vēlas īstenot reformas. Nākamais. Ja ESM dos ekonomisku atbalstu, tad tam ir jābūt pakļautam ārkārtīgi striktiem kritērijiem, un to vēlamies redzēt ierakstīt šajā ziņojumā. Trešais. Dalību valstīm ir jāatbilst stali, stabilitātes paktā ierakstītajiem noteikumiem, un šis fonds varētu būt vajadzības gadījumā kā sava veida buferis. Ceturtais - kontrolas mehānisms Viens no būtiskākajiem iemesliem, lai Eiropas monetāro fondu pārsaukt par Eiropas stabilitātes mehānismu, stabilitātes fondu ir tas, ka Eiropas parlaments piedalīsies fonda pāraudzībā. Manuprāt, tas ir apsveicam, bet par dalību valstu parlamentiem runājot, es vēlos, lai arī tie kaut kādā veidā piedalītos dalību valstu līmenī. Līdz ar to dalību valstu parlamentu budžetu kontrole notikt, un tomēr tas nedrīkst būt ierakstīts valstu konstitūcijā, ka šo fondu var izmantot. Un piektais un pēdējais. Svarīgi, lai ESM direktors būtu, ja ne Eiropas parlamenta deputāts, tad vismaz regulāri atskaitītos Eiropas parlamentam. Un eh, tādas, eh, tādas svarīgi jautājumi kā objektivitāte, kā atbildības sadalījums, kompetenci sadalījums ļoti svarīgi. Paldies! Paldies! Tagad vārds budžeta komitejas referents eh, Murašam kungam. Paldies, prieksēdētāja kungs. Vispirms eh, vēlētos uzteikt abu līdzreferentu darbu pie šā ziņojuma, kurš, manuprāt, ir ļoti salīdzsvarots, atspoguļojot dažādos viedokļus par šo ļoti svarīgo jautājumu. Burtiski pāris komentāru. Vispirms ir svarīgi, lai EMF būtu adekvātas pilnvaras jo, un, un ir jābūt arī finansējumam pietiekamam, kā tas tiks atrunāts. Un kā šajā fondā piedalīsies arī tirgus dalībnieki. Protams, mēs saprotam, ka tas ir tikai ārkārtas rīks, un lai ārkārtas situāciju varētu atrisināt, uh, EMF, tātad Eiropas līmenī, tad šādas ārkārtas situācijas sakārtošanai. Tas ir viens, bet ir jādarbojas arī profilaktiski. Tas nozīmē, ka ir jābūt adekvātām struktūra reformām, adekvāti sabalansētam budžetam, un tad iespējams var izvairīties no krīzēm, jo šo jauno monetāro fondu var uzskatīt kā jaunu slimnīcu, un tas jau nenozīmē, ka, ja man aiz stūra uzceļ jaunu slimnīcu, es uzreiz palikšu slims tikai tāpēc, lai izmantotu šo pakalpojumu. Tātad sabalansēts budžets ir nepieciešams, un sabalansēts budžets nozīmē cilvēka, eh, cilvēku pārstruktūrējot, tātad iet uz rūpēties par savu veselību, pareizi ēst, adekvāti kustēties un tā tālāk. Tas pats attiecas arī uz valsts budžetu. Uh, demokrātiskā uzraudzība no Eiropas parlamenta puses ļoti svarīgi. Mums tomēr vajadzētu vairāk atrunāt dalību valstu parlamentu spēlēto lomu. Ko tas nozīmē? E, ir e, dalību valsts, kurās ir konstitucionāli ierobežojumi šādai funkcijai, un tas ir jāņem vērā. Un visbeidzot, kā piedalīsies valstis ārpus eirozonas? Tas nozīmē, ka mēs turpināsim strādāt pie Eiropas Savienības vienotuma. Eirozonā ārpus e, stāvošās valsts nevar piedalīties, bet es domāju, ka arī citas dalību valsts tādā vai citādā veidā vajadzētu iekļaut. Tātad risinājums valstīm, kas ir ārpus Eirozonas un esmu gatavs sadarboties no budžeta komitejas puses ar abiem līdzreferentiem. Paldies! Dank. <clears throat> Paldies! Tālāk nākamajam vārds ECR referentam Kobilkungam. Paldies! Priekšsarētāji, es atzīstu, ka abi referenti ir cītīgi strādājuši Un vēlos norādīt uzreiz uz pašu būtiskāko. Eiropas monetārais fonds ir tikpat eh, ne, eh, nevajadzīgs eh, kā stāsts par to, ka Eiropas valūta ir satriecošs veiksmes stāsts. Kāpēc mums ir nepieciešami visi šie instrumenti tādā gadījumā? Mēs jau desmit gadus cenšamies glābt ar savu politiku eiro valūtu, un nesaprotu pat pie labākās gribas, ka tam būtu kāds īsts pamatojums. Ja mēs vēlamies stabilizēt eiro, tad tas jādara savādāk. Darīsim visu to, lai tiktu ievēroti Maastrichts līguma kritēriji. Tā būtu stabilizēšana. Bet ja mēs tagad runājam par to, ka ir milzīgi draudi paskatoties kaut vai šobrīd Vācijas gadījumā sloks ir miljārda apmērā, kur nav pretī seguma un Eiropas centrālā banka eh, gadiem ilgi īsteno 0% likmi programmu un eh, iepērk lielos apmēros valstu obligācijas, bet tas neko nedod. Kāpēc? Tāpēc, ka eh, eiro valūtai ir iebūvēti traucējumi, tas vienkārši nedara visām valstīm eirozonā. Un tagad it kā ar dažiem miljārdiem eiro varēs visu uh, salabot, uh, tad eh, tas mani eh, pārsteidz. Jā. Tālāk, liberāļu ēnu referents ir ieradies. Eh, Valsts klīns, lūdzu, vārds jums. Jā, paldies. Es savu priekšteču uzstāšanos tikai daļēji dzirdēju. Par, bili, par triljoniem ir runa, cik es sapratu. Uh, Es neskaros tik kritiski uz šo jautājumu. Es saprotu, ka eiro nav tik eh, veiksmīgs, varbūt eh, piemērs eh, šis veiksmes stāsts pa valūtu, bet Eiropas stabilitātes mehānismu pārvērst par Eiropas tādu monetāro fondu, tā ir pamatot ideja. Es saprotu, ka turpmāk tas sauksies kā Eiropas stabilitātes mehānisms. Uh, arī turpmāk. Un ar to ietaupīs nepieciešamību pārbaudīt visu eh, pēc kārtas, lai to varētu atzīt. Man personīgi žēl, ka pretēji sākotnējiem solījumiem jaunais ESM, EVF vai kā nu mēs viņu sauksim, tomēr palikšot starpvaldību instruments un nebūs daļa no kopienu tiesībām, bet to taču apsolīja sākumā, kad to dibināja. Un man jāsaka, ka es ticēju šim solījumam, tāpēc esmu tagad vīlies. Tas būtu labs signāls parādīt tagad, ka šis fonds tik tiešām ir kopienas tiesībās pārņemts, un tur būs loma Eiropas parlamentam. Tas gan nenozīmē, ka veto tiesības vai pārbaudas tiesības drīzāk um, pazustu nacionālajiem parlamentiem. To ir iespējams kombinēt, un tas būtu kārtībā. Uh, Bet kas ir svarīgi, ja tas tiktu izveidots eh, balstoties uz kopienas tiesībām, tad eh, būtu nodrošināta neatkarība, kā ECB piemēram, un viņi būtu arī neatkarīgi no nacionālām interesēm un ietekmes. Un e, potenciāls e, glābšanas programmas varētu definēt, jo nākotnē tas arī ļoti izšķiroši. Ja fondam ir jā, jāizpilda savas funkcijas, ka šeit e, rīcība notiek pēc pieejas palīdzība, jā, bet tikai tad, ja ir tādi pamatīgi pasākumi veikti. Pārkāpjot šādus noteikumus, fondam ir jāspēj arī īstenot sankcijas, piemērot sankcijas. Un tam nebūtu jābūt komisijas kompetencijai, jo esam jau bieži pieredzējuši, ka komisijai grūti nākas īstenot soda pasākumus. Svarīgi ir norādīt, ka šeit nav runa par to, ka nodokļu maksātāja nauda bez jebkāda nodrošinājuma tikt izmantot eh, glābšanas pasākumiem dalību valstīs. Eh, nav bailout klauzulai jāpaliek spēkā. Jā, jā, es to līdz beigšu. Eh, ja rodas grūtības, tad pirmajiem ir akcionāriem jāglābj Ehm, pirms tiek izmantota nodokļu maksātāja nauda. Un e, šeit ir jārunā arī par valsts e, noguldījumu, valsts obligāciju um, riska e, svērumu. Bankas būs piesardzīgākas domājot par to, vai savā portfelī iepirkt tās vai nē. Uh, Un tas nozīmē, ka valstīm būs motivācija nopietnāk pievērsties ekonomikai, eh, jo tad, tikai tad būs pārliecība, eh, ka iegādāsies eh, viņu um, vēstpapīru. Nu, jā, jūs nebijāt klāt, tad, kad es lūdzu divās minūtēs iekļauties, tāpēc biju pie, tā, um, pielaidīgāks. Citus ēnu referentus no citām grupām neredzu. Tāpēc varu arī aicināt izteikties kolēģiem brīvā mikrofonā. Vienīgā, kas pieteikusies, ir Beres skundze, lūdzu. Merci. Paldies! Mēs redzām diskusijā, kas notika, izskanēja dažādi argumenti, un mēs atkal nonākam pie ļoti tādām pretrunīgām debatēm, katrs uh, nepiekāpīgi turās pie saviem ideoloģiskiem argumentiem, neņemot vērā nu, tās mācības, ko mēs būtu varējuši gūt no krīzes, kas mūs piespieda izveidot Eiropas stabilitātes mehānismu un tāpat laikā arī, uh, nu, negrib ņemt vērā to pieredzi, ko ir uzkrājis uh, šis mehānisms. Es gribētu atgādināt, ka mūsu parlamenta nostāja vienmēr ir bijusi tāda, ka šo stabilitātes mehānismu vajadzētu iekļaut tādā uh, kopienas struktūrā. Un tagad, kad uh, šāds ierosinājums ir izteikts, nu mums nevajadzētu atteikties no šā mērķa. Uh, Eh, tāpat eh, nosaukuma maiņa arī ir strateģiska. ECB eh, e priekšsēdētājs Dragī norādīja, cik svarīgi viņa iestādēji būtu novērst jebkādas pārpratumus par to, kurš īsteno šīs monetārās funkcijas Eiropas Savienībā un tādēļ šis ierosinājums ir svarīgs. Es atbalstu uh, tādu institucionālo arhitektūru, kas ir viegli pārskatām un saprotama kam ir uh, šī inici, šīs iniciatīvas tiesības attiecībā arī uz dalību valstu budžetu atbilstību. Un tagad, kamēr mēs gaidām, ka tiks iekļauts šis uh, mehānisms uh, kopienas arhitektūrā. Eh, mums tomēr ir jādomā arī par veidotās institūcijas leģitimitātes nodrošināšanu. Un uh, institūcijas autonomiju, un tāpat laikā mums ir jāizteno di dinamiska pieeja uh, Eiropas stabilitātes mehānismam, to jau mēs zinām, būs uh, jāīsteno funkcijas attiecībā uz noregulējuma fondu, bet tāpat laikā tam ir jābūt kā drošības tīklam uh, papildus funkcijām, kas ir nepieciešamas uh, Eiropas monetārai un ekonomiskai savienībai mēs eh, tiek norādīts, ka eiro nevar būt noslēgts klubs, bet tāpat laikā katrai valstī ir jāuzņem sava atbildības daļa, un tām valstīm, kas šobrīd nav eirozonā, Brexit kontekstā, vajadzētu tagad skaidri paziņot, ka tās ir nolēmušas pievienoties eirozonai. Uz šo jautājumu mēs nesam saņēmuši eh, līdz šim atbildes, un uh, gluži, nu, jāsaka uh, valstīm, kas ir eirozonā un tām, kas vēl nav eirozonā, ir kopīgs interesi būt vienotā valūtas zonā pēc Brexita. Un tas palīdzēs attīstīties gan tirgum, gan pašai valūtai. Paldies! Komisija arī ir aicināta izteikties, ja tā vēlas to darīt. Jā, dank, Jā paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos angliski, ja drīkst. Paldies! Komisija ļoti pateicīga par atbalstu mūsu priekšlikumam, kas ir pausts šeit diskusijā un arī ziņojuma projektā. Kā tas norādīts mūsu priekšlikumā, mēs esam pārliecināti, ka ESM ir eh, pārņēmuši svarīgu lomu cenu pārvaldības eh, jomā Eirozonā, un tāpēc uzskatījām, ka ir pareizais brīdis integrēt šo eh, starpvaldību instrumentu kopienas tiesībās. Tāpēc arī izsies šis priekšlikums. Kaut arī mēs eh, ņemam vērā šo mērķi, nezaudēt šo ideju, mēs esam izvēlējušies pragmatiskāku pieeju. Un tāpēc nākam klajā ar priekšlikumu, un ierosinājumiem pagaidu statusam, līdz eh, tiek sasniegts pietiekams atbalsts, lai varētu iestrādāt to kopienas ietvarā. Paskaroties uz pasākumiem, kas ir ierosināti, vēlos pievērst eh, parlamenta uzmanību nesen publicētajam dokumentam, to publicēja SM un komisija, kur ir atspoguļota kopīgā nostāja par iespējamiem veidiem, kā stiprināt ESM lomu uh, pro programmu darbam un ārpus programmu darbam. Šis dokuments ir publicēts gan komisijas mājaslapā, gan ESM mājaslapā. Un šajā dokumentā mēs arī paužam atbalstu idejai stiprināt caurskatāmību un atskaitatbildību ESM, eh, pat ja tā ir starpvaldību institūcija. Tas pilnībā atbilst tie, tiem mērķiem, kurus cenšamies panākt ar šī priekšlikuma publiskošanu un pilnībā atbilst arī ieteikumiem kas ir atrodams ziņojuma projektā. Tāpēc es vēlējos eh, paust arī pilnu atbalstu eh, tam, ka ir nepieciešams stiprināt ESM eh, e um, ehm, caurskatāmību un atskatu atbildību, pat ja tas pagaidām paliek kā starpvaldību instruments, un vēlāk tas tad tiks iestrādāts kopienas tiesībās. Paldies! Ar to esam izsmēluši runātāju sarakstu. Atlicis laiks vēl abiem eh, referentiem izteikties, ja viņi to vēlas. Mankas kungs. Silva Pereira, Tad Silva Pereira. Okay, thank you very much, first of all. Jā, paldies. Ļaujiet man eh, Ļaujiet man eh, pateikties visiem par komentāriem. Man prieks dzirdēt, ka ziņojuma projekts tiek atzīts par līdzsvarotu. Mūsu ideja bija sniegt pozitīvu ieguldījumu šīm debatēm par ESM reformām, un tāpēc mēs arī ierosinājam šo pakāpenisko divu soļu pieeju ņemot vērā ilgtermiņa mērķi iestrādāt ESM Eiropas Savienības juridiskajā ietvarā, bet vienlaicīgi atbalstot arī īslaicīgo īstermiņa, respektīvi ESM reformu ar mērķi eh, apstiprināt to decembra samitā. Es saprotu, ka lēmums tiks pieņemts tur. Vēlējos norādīt, ka dažas no pieminētajām problēmām visdrīzāk šobrīd vēl nepastāv tika runāts par ESM starpvaldību statusu, tas nemainīsies tuvākajā nākotnē, tieši pretēji. Pirmais solis šajā reformā uh, saglabās šo statusu. Tāpēc visas bažas par Nacionālo parlamentu iesaistīšanu konstitucionālajiem ierobežojumiem jau ir ņemti vērā. Tās varētu būt problēmas uh, gadījumā, ja uh, šis e, instruments tiks iestrādāts ES tiesību ietvarā. Tas pats attiecināms arī uz bažām, kas paus par kondicionalitāti, e, atbalstu no dalību valstīm. Saskaņā ar mūsu ziņojumu projektu ir skaidrs, ka nākotnes, e, nākotnē izveidotajam fondam mērķis būs arī sniegt atbalstu dalību valstīm, bet arī balstoties tikai uz programmām. Tā kā šie nosacījumi kā tādi tiek saglabāti, tas arī ir skaidri atzīmēts mūsu ziņojumā. Vēlos arī norādīt, ka pats svarīgākais, kas mums būtu jāpaturprātā tuvākajā nākotnē ir tas, ka šis e, finanšu atbalsta mehānisms tiek izveidots kā vienotais noregulējuma fonds, Tas ļaus arī pabeigt darbu pie Banku Savienības, un tāpat laikā arī ir jāuzlabo attiecības ar eh, eh, nākotnē paredzēto eh, šo stabilitātes fondu un attiecības jāuzlabo ar šīm institūcijām un parlamentu. Tas varētu būt svarīgs solis uz priekšu, lai uzlabotu atskaita atbildību, demokrātisko leģitimitāti un lai uzlabotu arī starpvaldību sadarbību ekonomiskai pārvaldībai Eirozonā. Paldies! Mankas kungs. Jā, es vēlējos pateikties visiem kolēģiem par viņu komentāriem, gan par pozitīvajiem eh, komentāriem, gan arī izskanējušajām kritiskām piezīmēm, un es pavisam īsi reaģēšu uz tām. Jūs norādījāt, ka eiro nav bijis veiksmes stāsts. Es domāju, ka mums ir jāatgādina eh, pašiem sev, ka mūsu valūta ir daudz noturīgāka eh, šobrīd nekā tā ir bijusi jebkad agrāk. Tāpat arī iedzīvotāju atbalsts šim eiro projektam ir visaugstākajā līmenī kopš 2002. gada. Eiropa ir kļuvusi eh, sting, eh, stiprākā pēc šīs krīzes, un mūsu centieni ir devuši rezultāts. Tas ir reaģējot uz izskanējušo kritiku par eiro valūtu. Vēl viens komentārs Mēs eh, cenšamies eh, mest naudu iekšā šai fondā, izniekojot to, bet to mēs nedarīsim. Mēs izmantosim to naudu, kas jau pastāv. Un mehānisms pats kopā ar komisiju lems par to, vai kaut kas ir jāpalielina vai nē, bet tam ir jābūt jau kā daļai no autonomijai, kas būs šim jaunajam mehānismam. Un tas nenotiks viņiem pašiem eh, individuāli lemjot, viņiem būs jākonsultēs ar parlamentu. Tālāk, saskaņā ar līgumu, jaunais fonds nedrīkst uh, dublēt jebkādas aktivitātes, kas saistīts ar Eiropas Savienības iestāžu ekskluzīvo kompetenci, piemēram, saistībā ar ekonomisku uh, eh, politikas uzraudzību. Šīs pilnvars joprojām paliek komisijas eh, rīcībā. Uh, Komisijai būs e, arī jānodrošina, ka ekonomiskās situācijas dalību valstīs izvērtēšana notiek konsekventi atbilstoši Eiropas pusgada programmas noteikumiem. Paldies arī par sacīto par preventīvos darbības nepieciešamību ir svarīgi, ka mums ir tāda glābšanas līnija paredzēta tām valstīm, kas uh, pieturas pie izaugsmes, sabotāts un izaugsmes pakta, kuriem uh, ir piekļuva uh, piekļuvē finanšu tirgiem un nav nekādas problēmas ar maksātspēju. Bet kredītlīniju var būt nepieciešama tiem, tām dalībvalstīm, kas e, neievēro dažas kritērijas. Un dažas valstis varētu tad saņemt šo kredītlīniju, kā Portugāla, Grieķija, Spānija, Kipra bet šīm valstīm būs pienākums īstenot pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot situāciju tādā veidā, lai riski mazinātos un tiktu eh, novērstas eh, citas problēmas saistībā ar piekļuvi finansējumam. Paldies, un tad es vadības grožus atdodu līdz priekšsēdētājiem. Lūdzu! Paldies! Nekas jau daudz nav palicis, ko sacīt. Termiņi, grozījuma iesniegšanas termiņš 9. Eh, eh, janvārs, 20. Eh, janvārs, arī 9. janvārs ir izskatīšana. Plenārs, balsošana arī janvāri un plenārsēdē februārī. Un eh, šī kopīgā sanāksme turpinās 11. rīt no rīta. Ar to noslēdzam šo sanāksmi un turpinās eh, ekon eh, taksas sanāksme par Kameks dosjē. Paldies!